Okay, dear co Godāmie kolēģi, lūdzu sāksim mūsu šītdienas darba sesiju. Un strādāsim pie 14. darba kārtības punkta, kur ir paredzēta Slovākijas prezidentūras prioritāšu prezentēšana. Priecājos, ka mūsu vidū ir Pēters Žiga. Viņš ir Slovākijas ekonomikas ministrs. Sirsnīgi sveicam jūs Starptautiskās tirdzniecības komitejā Briselē. Protams, ik viens noteikti apzinās, kādi izaicinājumi mums tā priekšā nākamā pusgada laikā tirdzniecības politikas jomā. Protams, mēs spriedīsim par CETA nolīgumu, par tā ratifikācijas procesu, tātad vispirms parakstīšanu un pēc tam izņēmumi no pagaidu piemērošanas. Šis jautājums arī ir um, sabiedrībai ļoti interesants. Un otrs punkts, kas mūs ļoti interesē um, tirzniecības un rūpniecības jomā, ir tirzniecības aizsardzības modernizācija. Tāpat arī diskusijas par Ķīnu Tāpat arī uh, tās notikums šī gada 11. septembrī. Mums ir jāmēģina rast tiesiskais ietvers, tā lai mēs varētu panākt eh, pareizo risinājumu gan parlamentā, gan padomē pirms decembra. Protams, mums ir arī daži likumdošanas dokumenti, kas vēl ir jāpabeidz, piemēram, konfliktu minerāli. Tāpat arī mums ir jādomā par diskusiju uzsākšanu, iespējams varētu panākt progresu attiecībā uz Japānu. Šiem jautājumiem arī mums ir jāseko līdzi. Un tāpat mūs interesē arī daudzpusējā pieeja un progress Ženēvā. Domāju, ka šis laiks ir patiešām izaicinājumiem pilns, un mēs ar ļoti lielu interesi uzklausīsim, eh, kā jūs domājat to visu risināt. Vēlreiz paldies, ka ieradāties, un dod jums vārdu. Paldies, Langis kungs, par eh, šiem ievadvārdiem. Godājumi Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Uh, Man ir liels gods un prieks būt šeit Eiropas parlamentā, lai apspriestos ar jums ļoti nozīmīgo tirzniecības eh, politikas jomu Eiropas Savienībā. Patiešām tās ir ļoti liels gods un vienlaicīgi arī izaicinājums Slovākijai eh, pirmo reizi uzņemties Eiropas Savienības padomas prezidentūru šajā ļoti svarīgajā periodā Eiropas Savienībai. Šodien šajā sanāksmē es gribētu jūs iepazīstināt ar Slovākijas prezidentūras prioritātēm tirsniecības politikas jomā tuvākajos sešos mēnešos. Vispirms es gribētu paust mm, atzinību par mm, darbu, kas ir mm, ticis veikts trijo Nīderlandes prezidentūras laikā. Mēs uzskatām, ka ir ielikti ļoti labi pamati, un mēs ceram, ka mēs varēsim turpināt šo darbu uh, tādā ļoti veiksmīgā sadarbības garā starp dalībvalstīm, komisiju un parlamentu. Slovākija ir atvērta un uz eksportu orientēta valsts stātīts brīvai, godīgai līdzsvarotai tirzniecībai, kas balstās uz atgriezeniskumu un savstarpējiem labumiem, kas ir ļoti nozīmīgs faktors tālākai izaugsmai un darbvietu radīšanai Eiropas Savienībā. Mēs atbalstam atbildīgu tirzniecības un investīciju stratēģiju Eiropas Savienībā, un kopā ar dalībvalstīm Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu Slovākijas prezidentūra vēlas palīdzēt, lai nodrošinātu reālu labumu Eiropas pilsoņiem un tās ekonomikai. Es vēlētos arī uzsvērt, ka caurredzamība piekļuva informācijai un efektīva sadarbība starp visām Eiropas Savienībā ir uh, izšķirošas. Tagad es gribētu jums mm, pastāstīt par dažām idejām par galvenajiem izaicinājumiem Eiropas Savienības tirzniecības politikā un uh, par to, kādas būs Slovākijas prezidentūras prioritātes. Apstiprināšanas procedūra pabeigšana un Eiropas un Savienības un Kanādas visaptvarošā ekonomikas un tirdzniecības nolīkuma parakstīšanas sagatavošana, tad CETA, kā arī sarunas par transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību starp Eiropas Savienību un ASV būs galvenās prezidentūras prioritātes. Ņemot vērā mūsu kritisko situāciju tērauda industrijā, um, brīvas tirniecības un konkurētspējas aizsardzība Eiropas Savienībā, tās aizsardzība no uh, dempinga importa, uh, atkal būs ļoti nozīmīgs izaicinājums. Mūsu prezidentūra ir ņemusi vērā neseno Eiropas parlamenta rezolūciju, kur tiek kritizēta, um, kritizēts politiskās gribas trūkums padomē, lai paniek, panāktu progresu TDI modernizācijā. Uh, Un tāpat tiek pausti spēcīgi politiski viedokļi par uh, eh, tirkus ekonomikas statusu piešķiršanu Ķīnai. Tirzniecības aizsardzības instrumentu modernizācija un uh, eh, tirkus ekonomikas statusa piešķiršana Ķīnai patiešām būs ļoti liela izaicinājuma mūsu prezidentūras laikā. Beigās es gribētu uh, arī atgādināt par ļoti svarīgo darbu, kas ir jāpaveic daudzpusējā līmenī. Mēs turpināsim atbalstīt Pasaules tirzniecības organizāciju, jo mēs uzskatām, ka tā ļauj aizsargāt cauredzamu, paredzamu daudzpusēju tirzniecības sistēmu. Slovākija, kā Eiropas Savienības padomas prezidējošā valsts, vēlas būt uzticams un konstruktīvs partneris Eiropas komisijai, īstenojot Eiropas Savienības tirzniecības un investīciju stratēģiju un turpinot dažādus sarunu procesus, kuros esam iesaistīti - divpusējā, daudzpusējā, um, kā arī uh, vairāk pušu līmenī. Tomēr mums vajadzētu arī ņemt vērā to, kas nesen ir noticis uh, apvienotajā karalistē, un vajadzētu pielāgoties uh, šiem notikumiem. Pašlaik vēl ar vienu ir daudz neskaidrību attiecībā uz to, kā uh, notikumi risināsies tuvākajās dienās un mēnešos. Bet uh, līdz brīdim, kad uh, tiks iesniegts 50. Uh, pāns, no Lielbritānijas puses. Lielbritānija turpina būt Eiropas Savienības dalībvalsts ar visiem, tiesī, visām, visiem pienākumiem un tiesībām. Attiecībā uz potenciālo ieteikumi nu, nu, uz mūsu tirzniecības partneriem mums ir jāņem vērā uzsāktās un pabeigtās sarunas. Tagad es gribētu pastāstīt detalizētāk par mūsu prezidentūras prioritātēm. CETA parakstīšana ar Kanādu ir prezidentūras politiska prioritāte. Tas Eiropas Savienībai ļoti labs nolīgums, kas ļaus veicināt izaugsmi un radīt darba vietas. Tāpēc mums vajadzētu ātri izmantot visas iespējas, ko mums piedāvā šis līgums. Tagad komisija jau ir iesniegusi padomē un Eiropas parlamentam savus priekšlikumus parakstīšanai un uh, pagaidu piemērošanai, kā arī uh, šī nolīguma parakstīšanai. Uh, Tieši tāpēc mēs esam sākuši darbu padomē, plānojot parakstīt šo nolīkumu Eiropas Savienības Kanādas samitā, kas notiks 27. oktobrī. 2014. gadā padomē jau skaidri norādīja, ka komisijai sarunas par CETA jāved ir kā par jauktu līkumu. Tieši tāpēc mēs priecāmies, ka komisija um, padomēji šo līkumu ir prezentējusi kā jauktu līkumu. Tas ļaus uh, CETU ratificēt ne tikai šeit parlamentā, bet arī dalībvalstu parlamentos, kas ir ļoti būtiski gan parlamentiem, gan arī sabiedrībai. Padomē tagad vajadzēs pabeigt šo nolīkumu, sagatavot to visās Eiropas Savienības valodās. Pēc parakstīšanas Eiropas parlamentam, protams, būs jādod sava atļauja CETA līkumam. 2016. gada februārī tika mm, paziņots, ka uh, E, ir e, jāsagatavo CETA teksts juridiski, kur ir iekļaut arī jauna Eiropas Savienības pieeja investīciju aizsardzībai un investīciju strīdiem ar investīciju tiesu sistēmu. Vienošanās par šādu investīciju tiesu sistēmu ar šādu svarīgu G7 partneri ir tālāks solis, lai mēs varētu modernizēt standartus investīciju aizsardzībā. Padomju strādā arī pie jautājuma par līkuma pagaidu piemērošanu. Tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā mūsu ticamību Kanādas acīs. Pašlaik vēl ir pāragri spriest par šo diskusiju iznākumu, bet uh, ir skaidrs, investīciju nosacījumi, tā skaitā uh, jaunā investīciju tiesu sistēma, netiks piemērota uh, pagai, pagaidu variantā. TTIP. Abās Atlantijas okeāna pusēs mēs vēl ar vienu esam apņēmības pilni vienoties par TTIP līdz šī gada beigām. Uh, Pēdējo mēnešu laikā ir panākts ļoti liels progress, bet mums priekšā vēl ir daudz smaga darba. Pašreizējā saruna kārta būs izšķiroša. Ātrums, protams, ir svarīgs, bet mēs cenšamies panākt arī eh, ļoti plašas ambīcijas visos trīs sarunu pīlāros. Mēs nepiekritīsim um, sliktam darījumam tikai tāpēc, lai šāds darījums tiktu noslēgts. Līdzsvarots un augsta līmeņa nolīgums ir vienīgais veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Vieglā TTIP versija um, netiks akceptēta. Mēs uzskatām, ka šīm sarunām ir jābūt nenāk par labu visām dalībvalstīm, visās, visos sarunu pīlāros - tirgus piekļuva precēm, pakāpojumiem, valsts iepirkumam, regulējoša sadarbība, beztarifu pasākumi un noteikumi. Pieņemtais saruna mandāts par TTIP tiek ievērots, tiesības regulēt Eiropas un dalībvalstu standārti netiks pazemināti. TTIP, tāpat kā jebkurš cits brīvās izniecības nolīgums, nenovedīs pie ap, m, sabiedrisko, audiovizuālo, sociālo, veselības vai izglītības pakāpam liberalizācijas. Attiecībā uz investīciju aizsardzību Eiropas Savienība vēlas panākt jaunu, modernu sistēmu ar investīciju tiesu sistēmu ar apelācijas tiesībām un pastiprinātām tiesībām regulēt. Septembra neformālajā tirzniecības ministru sanāksmē mēs uh, izskatīsim panākto progresu un spriedīsim par mm, tālāko rīcību. Eiropas parlamenta deputātu, kā arī dalībvalstu parlamentu deputātu labāka piekļuva TTIP sarunu dokumentiem ir ļausi pa paaugstināt sauradzumību un nodrošinājusi vajadzīgo demokrātisko pārbaudi pār TTIP sarunām. Tomēr TTIP slepeno dokumentu nopludināšana nav no neviena interesēs. Tie kaitē Eiropas Savienības sarunu pozīcijām, grauj mūsu ticamību sarunās un varētu potenciāli arī pazemināt caurredzamību un tuvāku, tālāku piekļuvi konkrētiem TTIP dokumentiem. Brīvās tirdzniecības nolīgums ir Japāna. Līdz šim progress, kas ir panākts Eiropas Savienības un Japānas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunās, e, ir bijis e, pārāk neliels un liek mums vilties. Tomēr abas puses ir apņēmības pilnas pabeigt e, šo vienošanos šī gada laikā. Uh, un to nesen apstiprināja gan Eiropas Savienības līderi, gan, pre, gan arī premjers Abe G7 samita ietveros mājā. Lai to varētu panākt, mums vajadzētu, vajadzēs mainīt sarunas, mums arī vajadzēs paust spēcīgu politisku gribu, īpaši no Japānas puses, lai risinātu vissarežģītākos neatrisinātos jautājumus. Tuvākajos mēnešos mūsu prezidentūras mērķis ir turpināt uh, samazināt eh, esošos trūkumus, tā lai mēs varētu pabeigt sarunas um, pavisam drīz. Papildu um, ehm, CETA, TTIP un Japānas līkumiem vēl ar vienu turpinās darbs um, sarunās ar citiem tirdzniecības partneriem, un tagad pastāstīšu par nesenajām sarunām. Merkusur. Mēs uzskatām, ka uh, visaptveroša un ambicioza nolīkuma parakstīšana ar Merkusur uh, mums ir ļoti svarīga, jo tas nāks par labu Eiropas Savienības um, interesēm. Piedāvājuma apmaiņa ar Merkusuru notiek preču, um, valsts iepirkumu un pakāpojumu jomā, uh, un maijā mēs esam panākuši nozīmīgu soli, lai sarunas atkal varētu tikt atsāks, atsāktas. Kā jūs zinat, dažas dalībvalstis nebija apmierināts par to, ka tiek iekļautas kvotas dažiem sensitīviem lauksaimniecības produktiem. Beigās um, vissensitīvākie produkti lielopgaļa un etanols tika izklu, iz, izslēgti. Šajā kontekstā mēs apzināmies problēmas, ar kurām pašlaik saskaras Eiropas Savienības lauksaimniecības nozare. Mēs apsveicam komisijas lēmumu veikt pētījumu par Eiropas Savienības brīvo tirzniecības nolīkumu kopējo ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību, un šis pētījums tiek gaidīts septembrī. Ekvadora. Mēs piekrītam, ka ir ļoti svarīgi, lai Ekvadora pievienotos Eiropas Savienības Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīkumam, un uzskatām, ka uh, parakstīšanai vajadzētu notikt uh, pirms 2016. gada beigām, kad uh, beigsies Eiropas Savienības autonomija tirdzniecības pasākuma attiecībā uz Ekvadoru. Ir pagājuši gandrīz divi gadi uh, sarunu, lai panāktu šo, mm, šo progresu. Uh, esam zaudējuši daudz laika. Tomēr padome dara visu iespējamo, lai protokols varētu tikt parakstīts novembrī. Jāsaka, ka gan Ekvadorai, gan arī Kolumbijai un Peru arī vajadzēs būt gatavām, lai mēs varētu izvairīties no citas tālākas kavēšanās. Esam pārliecināti, ka Eiropas parlaments spēlēs savu lomu, lai nodrošinātu, ka šis process tiktu veiksmīgi un laicīgi pabeigts, un lai Ekvadoru saņemtu tai vajadzīgo atbalstu uh, sarežģītajā situācijā, kādā, ar kādu tā pašlaik saskaras. Slovākijas republika apsveic ideju uzsākt sarunas ar Meksiku relatīvi īsā laika periodā. Sagaidām, ka pirmā oficiālā sarunu kārta notiks 2016. gada septembrī un oktobrī. Visaptveroša un ambicioza modernizācija attiecībā uz Eiropas Savienības un Meksikas globālā nolīguma tirzniecības pīlāru varētu mums radīt visaptverošu, pabeigtu un aktuālu juridiski saistošu ietvaru tirdzniecības attiecībām ar Meksiku. Tagad eh, par dažiem likumdošanas failiem, kas ir apspriežami prezidentūras laikā. Tirgus ekonomikas status Ķīnai. Jautājums par tirgus ekonomikas statusu mm, piešķiršanu Ķīnai ir uh, ļoti būtisks Eiropas Savienībai, ņemot vērā, ka tam uh, varētu būt ļoti plaša ietekme. Tas ietekmēs ne tikai Eiropas Savienības uh, tirzniecību, bet arī darba vietas un izaugsmi. Tieši tāpēc Eiropas Savienībā ir jāpilda savu pienākumu saskaņā ar PTO tiesībām. Tāpat arī ir jāņem vērā Eiropas ražotāju leģitīmās bažas, atzīstot uh, Ķīnas pozīciju eh, stratēģiskajā tirzniecībā. Gaidot komisijas priekšlikumu, padoma vēl nav pieņēmusi nekādu pozīciju attiecībā uz to, vai Ķīnai vajadzētu piešķirt tirgus ekonomikas statusu. Tāpat arī nav spriests par um, nosacījumiem vai mīkstināšanas pasākumiem, kas varētu nākt kopā ar šādu lēmumu. Mēs gaidām komisijas priekšlikumu un esam gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu un komisiju, lai aizsargātu Eiropas Savienības rūpniecības un Eiropas pilsoņu intereses. Protams, mums būs vajadzīgs laiks, lai izpētītu, kāda tieši ietekme varētu būt šim lēmumam. Tieši tāpēc padomju apsveic sagatavošanās darbu, kuru veids komisija, jo īpaši atklātās publiskās konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, kā arī uh, pilntiesīgs ietekmes izvērtējums. Ņemot vērā pašreizējo krīzi, ar ko vēl ar vien saskaras Eiropas Savienības tērauda industrija, padomi ir uzsākusi tehniskas diskusijas par komisijas 2013. gada priekšlikumu par Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju. Tagad ir ļoti labs brīdis, lai pārskatītu, kā uzlabot mūsu esošos tirdzniecības aizsardzības mehānismus, lai mēs varētu vērsties pret negodīgu tirdzniecības praksi un konkuren konkurences izkropļošanu, kā lai arī nodrošinātu visā pasaulē eh, godīgus eh, spēles noteikumus Eiropas Savienības uzņēmumiem. Padomē 13. maijā tirsniecības ministriem bija ļoti labas debates par komisijas pēdējām idejām. Tika ņemtas vērā iespējas, kā pātrināt antidempinga procedūras un eh, kā izmainīt metodas, lai aprēķinātu pēļņu. Padomē Kopumā pozitīvi uztver daudzus komisijas ieteikumus, taču viedokļi vēl ar vienu ir atšķirīgi par konkrētiem elementiem, jo īpaši eh, daļēja uh, mazāko nodevu noteikuma nepiemērošana. Mēs eh, turpināsim darbu arī tehniskā līmenī padomas darba grupā, lai panāktu vienošanos politiskā līmenī pēc iespējas ātrāk. Tomēr vēl ir pāragri teikt, kuras komisijas izvirzītās idejas vai arī dalībvalsts paustās idejas beigās tiks akceptētas padomē. Prezidentūra noteikti darīs visu, kas ir tās spēkos, lai atvieglotu kompromisa panākšanu padomē, lai mēs varētu iesaistīties mm, sadarbībā un dialogā ar parlamentu pēc iespējas ātrāk. E, Startautiskie valsts iepirkuma instrumenti. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu risināt uh, līdzsveru trūkumu attiecībā uz piekļuvi valsts iepirkuma tirgiem trešajās valstīs. Ir jānodrošina, lai šis priekšlikums būtu ekonomiski labi līdzsvarots, lai tas nepalielinātu administratīvo slogu, birokrātiju un lai tas neizkrupļotu konkurētspēju Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Tāpat arī ir jāizvairās no jau kādas negatīvas reakcijas attiecībā uz um, līdzīgiem pasākumiem no trešajām valstīm. Jāsaka, ka situācija padomā ir ļoti komplicēta, un dalībvalstīm vēl ar vienu ir atšķirīgi viedokļi. PTO pašreizējais tirzniecības um, politikas uzsvers ir uz divpusējām un reģionālām sarunām, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par ļoti nozīmīgo daudzpusējā līmeņa darbu. Turpināsim sniegt mūsu atbalstu Pasaules tirdzniecības organizācijai, jo uzskatām, ka tā ļauj mums aizsargāt saudzumu un paredzamu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu. Turpināsim darbu, lai īstenotu desmitās ministru konferences secinājumus, kā arī pēc Nairobi darba programmu. Un turpināsim arī sarunas par plurilaterālo um, tirzniecības um, pakāpojumu nolīgumu, kā arī vides preču nolīgumu. Priekšādātāji, godājamie parlamenta deputāti! Noslēgumā es gribētu uzsvērt, ka caurdzamība piekļuva informācijai, kā arī efektīva sadarbība starp visām Eiropas institūcijām ir būtiskas. Uz likmes ir likts daudz, bet es gribētu atkārtot, ka mēs esam apņēmības pilni darboties aktīvi, atbildīgi un efektīvi, kā Eiropas Savienības um, padomas prezidējošā valsts lai risinātu reāls ambīcijas tirdzniecības jomā. Paldies, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Liels paldies uh, par visaptvērošo jūsu prioritāšu prezentāciju un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem un tad došu iespēju izteikties pārējiem. Respektējiet laiku, mums ir pusstunda mūsu rīcībā. Un, uh, jādod ministram iespēja arī atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Es ierosinu divas minūtes katram uh, deputātam. EPP, lielākā grupa, un Vinklērkungs runās EPP vārdā, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, kolēģi un ministra kungs. Lielas paldies par prezentāciju. Nu, tā tiešām bija visaptveroša pieeja uh, par to, kam jānotiek. Es nezinu, vai tam visam pietiks ar sešiem mēnešiem. Man šķiet, ka būtu vajadzīgs papildu laiks, bet um, paldies jums par šo pieju. Jūs sakāt ar seta, un es arī sākšu ar seta, jo Eiropiešiem šis temats ir ļoti svarīgs. Un, protams, tagad mums ir stūrakmens, uh, jo uh, mums ir uh, tagad sadalījums sadalījums starp jauno tirzniecības pasauli un veco tirzniecības pasauli. Eh, tagad eh, šim procesam pa vidu ir ratifikācija nacionālajos parlamentos. Eh, šim procesam cieši seko partneri, MVU, rūpniecība. CETA var veicināt mūsu ekonomiku, var nozīmēt vairāk darba vietu. Un, protams, ideāli būtu parakstīt uh, šo nolīgumu Eiropas Savienības Kanādas samitā šoruden, bet uh, uh, tam ir jāsagatavojas. Tā kā ministra kungs lūdzu signalizējiet to padomē un uh, cīnēties par šo vienošanos. Uh, tiešām nu, grūti pateikt, cik konkrēti 97, 98 vai 99 procenti šajā mm, nolīgumā ir par tirzniecību, un mēs par to esam cīnījušies. Šis ir jauktais nolīgums, un mums ir nepieciešama šī pagaidu piemērošana. Tas interesē mūsu uzņēmumus, tas interesē uh, pilsoņus, uh, un, uh, protams, tagad uh, mūs nodarbina arī attiecības ar Ķīnu. Vakar izlasījām uh, komisijas priekšsēdētāja Junkera sagatavoto deklarāciju, kur runāja par pārprodukciju Ķīnā, kas ir nopietnas faktors mūsu attiecībās. Mēģināsim ņemt to vērā. Un vēl viena lieta par specifiskiem dosjiem, kas, protams, arī ir ļoti relevanti. Jums ir trio pieeja, jūs turpināsiet Nīderlandes prezidentūras darbus, un liels paldies jums! Paldies, tagad esmu Dēvārda Rodrīgas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, ministra kungs, par to, ka esat šodien šeit. Man ir daži jautājumi kuras sagada konkrētāko informāciju. Jūs runājat par eh, to, cik svarīga mums ir caurskatāmība, un eh, šis elements ir svarīgs parlamentam, kā jūs zināt. Kā jūs skatāt mandātus šajās tirzniecības sarunās? Mēs par to joprojām daudz ko nezinām. Vai jums neliekas, ka ka caurskatāmības labad vajadzētu uzreiz publiskot mandātu, tā tas kļūst pieejams. Runājot par TISA, te uh, parlamentam un uh, padomē ir domstarpības, um, mums ir uh, ar lielu vairākumu pieņemta rezolūcija, kuras atras atšķiras no komisijas priekšlikuma. Jāsaprot, uh, ka visi tirzniecības nolīgumi ir jāpieņem parlamentā, Tāpēc jāņem vērā mūsu rekomendācijas šajā sakarā par Merkusūru, par eh, investīcijas sadaļu neiesaistīšanu. Es domāju, ka šobrīd tam varētu būt arī iemesls, bet eh, tas nav piemēroti ņemot vērā situāciju, vai nevajadzētu pielāgot eh, mandātu un tomēr iesaistīt investīciju sadaļas. Uh, Un runāt par Latīņu Ameriku, kāpēc jūs nepieminējāt Čīli? Tas mani pārsteidz. Čīlē notiek modernizācijas procesi, kaut arī Ogrīnī kundze un Malmstrēmas kundze. To uzskata par ļoti relevantu, jūs par to neko neteicāt jūsu prezentācijā. Labi, un tagad uh, EKR vārdā kolēģis. Uh, Paldies priekšsēdētājiem. Zahra Dela kungs turpina. Uh, Nu, mums jau ir ilggadīga sadarbības uh, vēsture ar um, uh, jūsu valsti. Nu, nu, Slovākija ir atvērta ekonomika vērsta uz āru. Mēs priecājamies par bilaterāliem un daudzpusējiem nolīgumiem. Mums prieks arī par um, sarunām, un šķiet, ka sarunu vedējiem ļoti profesionāla pieeja. Tā tiešām attiecības starp mūsu valstīm nav vienkārši veidojamas. Es ar to es īpaši domāju tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai. Uh, Protams, eh, par to var domāt, bet mums jāpasargā pašmāju ekonomika, dažos segmenti, tīpaši, teiksim, tā rauda industrija un eh, smaga metaloģija principā. Un, um, man interesē vairāk, eh, varbūt, zināt, ko jūs par to teiksiet. Man nav citu komentāro jautājumu. Kopumā es apsveicu Slovākiju sagatavoto plānu prezidentūras laikam, novēlu jums panākumus un uh, tiešām ceru, ka uh, īstenosiet visus mērķus, ko sev esat nosprauduši. Un mūsu komiteja jums palīdzēs pēc iespējas. Lielas paldies! Paldies uh, liberāļu vārdā Mariče Shake. Paldies! Uh, un paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Atvainojiet, nedaudz nokavēju sanāksmes sākumu, varbūt jūs eh, dzirdat vai redzat, eh, te de notiek demonstrācijas visā pasaulē, eh, visā, atvainojiet, Briselē <laughs> par TTIP. Un, uh, principā, ko raksta uz plakātiem pilsētā, šie demonstranti, viņi raksta, tētības eile ir beigusies, nu viņi to uzskatā par spēli vispār. Es vēlos jautāt jums, ministra kungs, um, mm, kā tad jūs plānojat turpmāku rīcību un kas notiks ar kan Kanādas es nolīgumu? Kas notiks, teiksim, ja ratifikācijas process neiztur pārbaudi, ja uh, tas neiziet cauri. Un tad arī par pagaidu piemērošanu cetai. Jūs tā kā esat uh, pret investīciju sadaļu pagaidu piemērošanu, vai tā ir oficiāla padomjas nostāja vai jūsu valsts valdības nostāja? Kas būtu vairāk individuāli vērtējums. Un tad, mm, ko padome domā par šiem noliegumiem? Pagājušo nedēļu Eiropas komisija atkāpās no juridiskā dienesta padoma un pasludināja politiskajiem iemeslu dēļ CETA par jaukto nolīgumu. Bet, e, jūs zināt, e, padome nav nepieciešama komisijas piekrišana, lai iesaistītu nacionālas parlamentus, lai pieprasītu no, no viņiem balsošanu, lai iesaistītu viņus agrīnajās diskusijās. Uh, kā eh, arī, lai piesaistītu dažādus interesantus eh, pilsoņus, eh, pilsonisko sabiedrību, NVO un dažādu sektoru pārstāvjus mm, diskusijām. Es domāju, ka mēs šobrīd mm, piedzīvojam tādu testu ar ceta. Un kā, kas tiešām notiek, ja mēs te cietīsim neveiksmi? Kas notiks ar mums, ar Uh, partneriem ar iekšējo tirgu, ar mūsu konkurētspēju globālā mērogā. Un tad noslēgumā jūs runājat par caurskatāmību. Kāpēc padomu nepublisko sarunu, trīsniecības sarunu mandātus, teiksim, Tunisiju? Mēs vēlamies vairāk caurskatāmības. Tas interesē pilsoņus. Un ir ļoti zīmīgi, ka tieši padoma iebilst pret mandātu publiskošanu. Paldies! Paldies, Mariča. Un tagad goja vārdā Helmut Šulcs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, par ļoti visaptverošo programmu jūsu prezidentūrai. Te daudz līdzību ar komisijas uh, tirzniecību stratēģiju Trade for All, tirzniecību visiem. Tas nozīmē, ka jūs turpināsiet Nīderlandes prezidentūras darbus un iespējams nākamā prezidentūra. Uh, to turpinās, tas nozīmē, ka pieeja kļūst aizvien kompleksāka. Līdz ar to ierobežošos dažiem aspektiem, kas, manuprāt, ir īpaši svarīgi. Man arī interesē jautājums par CETA. Kā padomi vērtē ICS jaunu sistēmu, tātad tā, tā, ISTS turpinājumu? vai padomē par to ir vienbalsība un ko nozīmē padomas nostāja par šīs procedūras uh, integrēšanu visās notiekošajās sarunās ar trešām valstīm. Mani tas interesētu. Otrakārt, kā padome skata sadarbību ar parlamentu principā? vai parlaments padomē ir izšķirošs partneris pie likumdošanas aktivitātes. Nu, parlaments pieprasa tirzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju. Tas ir tāds nosacījums, priekšnoteikums turpmāk rīcībai. Tad man interesē, jūsu valsts pozīcija šajā ziņā. Un, eh, ja jau mēs runājam par kapacitāti un eh, tirgus mehānismiem, par Ķīnu, mm, te kolēģi runāja, bet mūsu pašu kapacitātes, kā ar to izskatās, lai mums būtu šīs partnerattiecības, lai risinātu problēmas, arī, teiksim, šo problēmu Ķīnas ekonomiku, lai, ja mēs līdz gada beigām eh, būtu iz, iz, iznākuši no šīs trupceļa, lai uh, mēs uh, nepaliktu, ne, nestāvētu gada beigās te tukšām rokām, lai mums nesāktos tirzniecības karš, tāpēc, ka nav sameklēts risinājums. Un tad jūs teicāt, ka padome novembrī izteiksies par Ekvadoras uh, pievienošanos uh, Kolumbijas nolīgumam. Peru Kolumbijas nolīgumam. Man šķiet, ka tas ir par vēlu jo, ja laika pietrūks, tad parlamentam ad hoc uh, kārtā būs jāpieņem savs lēmums, un tas nav gluži uh, demokrātiski, īpaši šis jaunās tirzniecības uh, politikas ietvaros. Paldies, un tagad zaļo vārdā Žedaukungs. Paldies, ministra kungs. Jūs uh, teicāt par CETA ka šīs investīciju nodaļas ir tiešām apstrīdamas un ka tās netiks iekļautas eh, pagaidu eh, piemērošanas režīmā. Ja padome un parlaments atbalstīs šo projektu. Man interesē, vai padomē par šo jautājumu valda vienbalsīgums. jo investīciju nodaļa un ICS nodaļa ir nacionālajā kompetencē. Komisija vairāk kārt atkārtojusi, ka juridiski CETA ir simtprocentīgi Eiropas kompetences nolīgums, bet, lai izdabātu dalībvalstīm, tā teikt, tā pieņem jaukta nolīgumu. Un tagad uh, pēkšņi mēs eh, sākam strīdēties par kompetencēm. Vai tiešām mēs varam iedziļināties CETA ratificēšanas procesā, nezinot eh, tiesas spriedumu par Singapūru, jo te būtu tāds judikatūras eh, precedents, kas ir diezgan vienreizējs. Nu, tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta. Labi, ka šis nolīgums ir jaukts. Tas atbilst uh, Eiropa, Eiropas garam. Nevajadzētu nacionalizēt Eiropas politiku. Mūs interesē brīvās tirzniecības nolīgumi, bet diskusijas nacionālajos parlamentos ir absolūti nepieciešamas. Bet atkal teikt parlamentiem, jūs, jums būs šī diskusija, bet piemērošana uh, notiks pagaidu kārtā un par tādām nodarām, par kurām lems padome. Tas ir dīvaini. Jūs, kā sakām, parla nacionālajiem parlamentiem jums būs šī kompetence, bet tāpat laikā jūs nevarēsiet to baudīt pilnā mērā. Man tagad jāapstājas vai kā jāatvainojiet. Var sakot, ar šo pagaidu piemērošanu Tas man šķiet problemātiski. Un, tā, un pēdējā lieta - Brexits. Labi, ka nu, ne misteru Bīnu izvēlējos tagad par galveno valsts diplomātu, uh, bet nu, tagad Lielbritānija iedarbinās 50. Mm, pantu. Un kas tad tagad notiks uh, ar šo brīdi? Uh, kas notiks ar gaļas kvotām, kas ir spēkā? Tad arī tiešniecības aizsardzības mehānismi. Lielbritānija daudz ir cīnījusies mm, mm, arī mm, pret uh, šiem tiešniecības aizsardzības noteikumiem, kas ir spēkā un uh, kas tad notieks šobrīd. Paldies! Tagad uzklausīsim papildu runātājus, un tad dosim vārdu ministram, lai atbildētu. Kisthaut Rovolu kundze būs pirmā. Paldies! Nu, svarīgākos jautājumus jau uzdeva. Paldies, ministra kungs, par to, ka atnācāt šodien, padalījāties tik visaptveroši eh, jūsu prioritātēs, darba programma, tirzniecības stratēģijai. Nu, jūs tam paredzat četrus mēnešus. Kaut arī tie pat nebūs pilni četri mēneši, jo dažas nedēļas atkrīt, tur šādi un tad ir svētku dienas un brīvdienas, tā kā novēlams pasākums un uh, prieka strā, prieku strādājot. Bet man interesē jūsu pozīcija, proti padomas pozīcija. Tad neatkarīgi no tā, ko jūs teicāt par CETA, jūs teicāt, no vienas puses Uh, mēs nevēlamies ciest no tētipa. Nu, neviens jau to nevēlas. No otras puses, jauktā tipa nolīgumi uh, daļai ratifikācija, daļai stāšanās spēkā. Nu, de facto tas ir tāds izciestais uh, nolīgums, uh, un te es saskatu skaidru pretrunu no tajā, ko jūs teicāt. Un ka, kā tad jūs Iedomājieties turpmākus darbus. Paldies! Karolīne, kas valda Haince lūdzu. Paldies, ministra kungs. Ar, dzirdot par Ķīnas eh, tirgus ekonomikas statusu, mani satrauc, ka, ka padomē nav Uh, pozīcijas, ka tā valsts nogaidīt, uh, ko ierosinās komisija. Nu, maz laika paliek, jo decembrī PTO vienošanās uh, beigsies, izbeigsies, un ko jūs par to domājat, jo laika tiešām nav, un mēs zinām, ka daudz, ļoti daudz ir uz likmes, ja Ķīna saņems šo statusu, runa ir par notarbinātību, par ietekmi uz Eiropas tirzniecību, ekonomiku, Un man interesē konkrētākas atbildes šeit no jums. Kāda tad ir jūsu pozīcija? Un pēdējais eh, lūdzu MVU eh, kungs eh, Pols Rūbīgs. Paldies. Protams, tirsniecība MVU ir ļoti svarīga lieta. Un mēs vēlamies uh, drošības standartus um, ievērot īpaši MVU. Un tāpēc PTO sarunas, CETA, bilaterālas uh, sarunas un tētips, uh, tā visā jāņem vērā MVU situācija. CETA un tētipa mums bija saruna mandāts no 28 valstīm. Uh, Tagad mans jautājums ir, kā valdības ir izcīnījušas šo sarunu mandātu, vai nacionālos parlamentus piesaistīja, vai uh, nacionālo parlamentu piesaistīšana veicināja mandātu piešķēršanu, un um, es zinu, tagad CETA procesā. Um, Nacionāla parlamenta viedokļi tiks ņemti vērā. Līdz ar to mums ir pozitīvs iespējas par komisijas risinātajām sarunām, runājot par strīdu izšķiršanu. Tad Junker kungs eh, parūpējies, lai tas arī tiktu nokārtots. Tagad eh, man interesē, vai nacionālajie parlamenti uzstāja uz eh, to, ko pieprasījuši no komisijas. Un, ja nolīgums tagad būs jaukts, tad eh, kā tiks sadalītas kompetences, kādas būs nacionālas kompetences un kādas uh, iedaļas uh, var skatīt ekskluzīvi Eiropas komisija. Tas parlamentam ir svarīgs jautājums, jo parlamentu uh, moka šie diezgan bezkaunīgie lobbysti, ka parasti iestājas pretētību, un um, es vienkārši nevēlos to ciest, es vēlos rast risinājumu šajā tāmā. Paldies. Tagad, uh, ministra kungs, jums iespēja atbildēt. Thank you. Čau. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ja atļausiet, gribētu atbildēt uz jautājumiem ko parlamenta deputāti varēs tad uzklausīt slovāku valodā. Jā, paldies. Cienījamas dāmas un kungi, cienījamie parlamentu deputāti, paldies par jautājumiem. Jūs jautājat par uh, CETU, par TTIP, par uh, Ķīnas tirgus ekonomikas statusu. Jūs pieminējāt sārskatāmību, Merkusūru. Es vēlētos vēlreiz pieskarties vairākiem punktiem, ko pieminēju arī savā runā. Un uh, man jāatzīst, ka ne, nevarēšu atbildēt uz uh, pilnīgi visiem jautājumiem. Varbūt daži no jums paliks neapmierināti, bet mēģināšu darīt eh, to, kas ir manos spēkos. Pirmkārt, šī politiskā prioritāte - CETA. CETA ir eh, kā tāds flagmanis Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti svarīga vienošanās ar ļoti būtisku partneri, kas ir G7 dalībvalsts. Vēlētos teikt, ka šī vienošanās sniegs iekūdījumu darba vietu radī, radīšanā izaugsmē Eiropā, kā teica arī Rībeka kungs. Kā jūs arī teicāt, tad eh, komisija ir iesniegus arī priekšlikumu, kas ir nonācis arī parlamentā, un ir arī priekšlikums padomas eh, lēmumam pabeigt šo noliekumu. Slovākijas prezidentūra ir uzsākusi darbu jau pie šī darba, un uh, Eiropas Savienības un Kanādas galvenu tikšanās laikā mēs grasāmies šo darbu līdz tam laikam pabeigt un to tur parakstīt. Un uh, šī, uh, šīs vienošanās uh, spēkā stāšanās un darbība, tas ir ļoti liela prioritāte starp mums un Kanādu, bet pagaidām ir eh, ļoti grūti paredzēt eh, galīgo rezultātu šīm diskusijām. Kuri priekšlikumi tiks piemēroti un kuri netiks provizoriski piemēroti, bet investoru aizsardzība un investīcija šķīrētiesa nebūs daļa no pagaidu piemērošanas, jo to pieprasa padomē lielākā daļa dalībvalstu. Tālāk eh, vairāk no jums jautāja par TTIP un jautāja arī par to, ieskat arī Hākas kundzi, abās Atlantijas okeāna pusēs ir vēlme sasniegt līdzsvarotu noliekumu vēl pirms gada beigām ko mēs līdz šim esam sasnieguši. Ir noteikts sapratnes līmenis par to, cik būtisks progress ir sasniegts, bet mums priekšā vēl tomēr būs arī smags darbs. Un nākamā saruna kārta, tā jau būs 14. Šis tās būs ārkārtīgi svarīgs, un mēs redzēsim, vai šī kārta būs uh, ar panākumiem vai nu gota vai nē. Mēs nevēlamies atbalstīt tās augto TTIP light vienošanos. Mēs vēlamies, lai tiktu panākts e, īsts e, vienošanās teksts, lai mēs varam e, savstarpēji viens otru apsveikt, sniegt roku no abām Atlantijas okeāna pusēm jā, būs jāpieņem arī kompromisi. Es zinu, ka mēs uh, diskutēsim par to neformālajā tirzniecības uh, ministru samitā 22. 23. septembrī, un uh, šī ministru tikšanās notiks Bratislavā. Šīs darba programma iekļaus gan CETA, gan TTIP, un es domāju, ka arī tirgus ekonomikas statusu Ķīnā. Jūs jautājāt vairākus jautājumus par uh, tirgus ekonomikas status Ķīnā, Vinkler kungam, bija šis jautājums, Zahradēl kungam arī bija šāds pats jautājums. Arī Hainz kundze pieminēja šo pašu jautājumu. 13. māja rezolūcijā tika teikts, ka Mums vēl nav priekšlikuma no komisijas, un uh, padome nav pieņēmusi dokumentu par uh, Ķīnas uh, ekonomikas status Ķīnā. Jūs man varat jautāt, kā gan tas ir iespējams, bet ne jau es biju tas, kam jums būtu jāsniedz atbilde. Esmu Eiropas Savienības padomas prezidentūras pārstāvis, līdz ar to es jums nevaru šeit precies atbildēt, kāds padomes liekums lēmums eh, Nederlandes prezidentūrā tika izstrādāts. Un komisijai bija jāizniedz eh, priekšlikums padomē, bet tas vēl nav noticis. Bet tomēr es uzskatu, ka šis jautājums Ķīnas ekonomikas status Ķīnai netiks pieņemts vai piemērots ministru padomas līmenī, kas atbild par tirniecību. Tad droši vien tas būs augstāka līmeņa padome šī gada rudenī, jo nav jau jautājums tikai par tirniecību, tur ir ļoti daudz politiski aspektu šajā vienošanās tekstā. Kāds no jums jautāja arī, kā Slovākija var eh, virzīt šo procesu? Man jāsaka, ka mēs esam valsts, kura mēs eh, izjūtam ļoti tādu negatīvu ietekmi, ja Ķīnas eh, ekonomikā tiks piešķirts tirgus eh, status un, un protams, ka ļoti lētu iekārtu piegāde no Ķīnas ļoti smaga skar tieši mūsu situāciju Slovākijā, bet es vēlētos teikt, ka tas neietekmēs mūsu lēmumu, kuru pieņemsim padomē, un kā prezidentūra mēs eh, rīkosimies līdzsvarotā veidā, neitrālā veidā. Vairākus jautājumus jūs jautājat par eh, sarunu vešanas mandātiem. Padome uzskata, ka saskaņā ar eh, normām, saistībām, ko uzliek sarunvešanas līgumi, parlamentam ir jāsaņem informācija par visiem lēmumiem, ko pieņem padome. Un uh, tīpaši šajā tirniecības jomā. Par sarunu vešanas mandātiem bieži vien tie iekļauj arī konfidenciālu informāciju. Padomē ir jāpaprasa katrs pieteikums, ko ir iesniedz Eiropas parlaments, lai sniegtu pieņemt lēmumu par klasificētu informāciju. Arī par mandātiem sarunu vešanas procesā mēs uh, izpētīsim katru gadījumu, uh, Šeit, piemēram, jautājums par Meksiku, tā ir vispārīga vienošanās, un eh, jautājums ir, vai šis eh, noliekums ir, eh, noliekuma teksts ir saņemts parlamentā. Es spēršu solus, lai nodrošinātu, ka padome nosūta atzinumu, cik vien ātri iespējams. Vakar korepērs apstiprināja komisijai, ka būs pieeja, lai uzsāktu sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar Indonēziju. Prezidentūra atbalstīs un pētinās arī sarunvešanas mandātu, lai panāktu brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Tunisiju. Un uh, tāpat arī tiks publiskot šis sarunu vešanas mandāts. Tas ir tas, ko padome ir darījis arī par TTIP, CETA un TISA bet padoma uzskata, ka noteikts konfidencionalitātes līmenis ir jāsaglabā šajos tirniecības uh, eh, nolīkumos, lai saglabātu noteiktu līmeņu kvalitāti. Jūs droši nebūsiet uh, par to iepriecināti, bet uh, tie, kas no jums ir strādājuši profesionāli tirniecības jomā, jūs noteikti zināsiet, ka pat tad, ka jūs uh, piemēram, pārdodat savu māju vai kādu citu īpašumu, jums uh, ir jāņem noteikta pozīcija uh, šajā sarunu gaitā. Jūs jau negribat pārāk vienkārši visu padarīt pircējam. Un uh, tieši tāpat arī tirniecības politikā ir noteikta taktika, kas tiek izmantota. Eiropas Savienībai ir jābūt tādam partnerim, kas uh, gūs labumu no šī sarunvešanas procesa. Mums ir, mēs nevaram atklāt visas kārtas, mums tās ietur ir arī daļai aizsaktas. Iemesls, kādēļ mēs noteikti informāciju klasificējam kā konfidencionālu komisiju un padome, tas nav tādēļ, ka mēs jūs, cienījumus parlamentu deputātus, vēlamies uh, neinformēt vai turēt uh, tumsā par visu nezināšanā Nē, tas ir tirniecības specifika. Bija arī vēl jautājums par Čīli. Slovākija atbalsta vienošanās modernizāciju, kas uh, tika pieņemta 2003. gadā. Tikko kā komisija izniegs uh, eh, šos mandātus par sarunām padomu rīkosies, bet tas nenotiks pēc 2017. gada. Mēs nu, nedomājam, ka Slovākijas prezidentūras uh, uh, laikā tiks uzsāktas uh, sarunas. Priekšādātāji es mēģināju sniegt uh, atbildes uz lielāko daļu jā, jautājumu. Jā, ministra kungs, liels paldies! Paldies, ka jūs atnācāt pie mums diskutēt par jūsu prezidentūras prioritātēm. Es domāju, ka man kolēģi arī zina, ka tā ir ļoti ambicioza programma. Mēs uh, novēlam jums vislabākos panākumus un uh, neņemot vērā arī vēl Brexitu. Vēlam jūs, lai jūs varētu iznot visus punktus, ko esat iekļaujuši jūsu darbu kārtībā. Mēs saglabāsim kontaktu, mēģināsim eh, sadarboties uh, visiespējami maksimālākajā veidā. Lies paldies! Good, dear colleagues, liebe kolēģi. Cienējamie kolēģi, tagad mēs uzsāksim balsošanu. Vispirms es gribētu atgādināt, ka mēs galīgo balsošanu par ziņojumiem vienmēr mēs to darām eh, ar elektroniskā balsošanu, tādēļ mums ir vajadzīgas balsošanas kartītes. Un tādēļ es vēlos jūs lūgt balsošanas kartītes jau izmantot eh, izmēģinājumu balsojumam. Tagad sākam izmēģinājumu balsojumu. Cienījamie kolēģi, lūdzu, balsojiet, izmēģinājumu balsojums. Ah, okay. Und ich schließe die Probe. Beidzam balsot, izmēģinām balsojumā. Labi, tagad mēs varam sākt mūsu pirmo īsto balsojumu. Runa ir par. Jā, lūdzu. Jā, es ļoti atvainojos. Uh, Man nav balsošanas kartīte, tādēļ balsošu paceļot roku, ja atļausiet. Ok. Jā, labi. Tad mēs varam ķerties klāt pirmajam balsojumam. Tur ir runa par trialoga rezultātiem. Par tā saucamajiem spīdzināšanas eh, izmantošanai izmantotajām precēm. Pēc trim kārtām ir rezultāts sasniegts 24. maijā, un tagad ir galīgais teksts pēc uh, juridiskās un lingvistiskās pārbaudes. To esam saņēmuši, un es domāju, ka jūs visi esat to varējuši apskatīt, un esat konstatējuši, ka mēs kā parlaments esam sasnieguši lielus panākumus, kas attiecas uz šo likumdošanas aktu. Un uh, pavisam noteikti, un uh, eh, sirsnieki varam pateikties mūsu referentē Marieķē Schākei. Sirsnieks paldies viņai par to. Mariete, vai tu gribētu kaut ko vēl pateikt par šo jautājumu? Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka nav nekas daudz piebilstams. Sirsnieks paldies visiem kolēģiem par sadarbību un balsosim. Jā, liels paldies. Mēs varam sākt eh, balsošanu. Tas ir tikai viens balsojums, un tas ir elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Brīnišķīgs rezultāts ir. Esam pieņēmuši. Jā, tad varbūt politiskajām grupām balsojums plenārsēdē būs septembrī. Un es domāju, ka ņemot vērā sabiedrības interesi par šo darbu, mums vajadzētu tomēr prasīt arī debatas, lai prezentētu šī darba rezultāts arī sabiedrībai, klausītājiem. No, not. She has the card with her or not? No, no, no. Then she has to tell us what she yeah. wanted. Um, ich möchte Sie nochmal fragen, wie, wie... Gribētu vēl pajautāt, kā gan jūs balsojāt? Pār vai pret? Atturējāties? Jā, lūdzu. Vai es varētu par reglamentu? Ir iespējams uh, uh, ēkā atdabūt atpakaļ šo balsošanas kartīti. Jā, tas ir. Uh, jūs varat saņemt Briselē un Strasbūrā, jebkurā laikā jūs varat saņemt savu balsošanas kartīti. Jā, eh, paldies par to, par šo norādi, par šo padomu. Es jau to zināju. Jā, tagad varam pāriet eh, pie 16. punkta. Tur ir runa par partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību tās dalībvalsts neviens puses Dienvidāfrikas attiecības kopienas ekonomiko partneru attiecību nolīkumu. Tur ir vairāk grozījumi, par kuriem veselu virkni es esmu paziņojis, ka tie ir nepieļaujami, bet par grozījumu numur divi mēs varam balsot. Kurš pār otro grozījumu par pret atturas? Tas ir norādīts. Tālāk eh, elektroniskais gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār. 9 pret, 1 atturas pieņemts, 10 pret. Sirsnīgi apsveicam Lāmsdorfa kungu. Tālāk mēs varam pāriet pie brīnišķīga ziņojuma par uh, statistiku attiecībā uz ārējo tirzniecību. Tā nekad nebeidz, nebeidzamies stāsts. Cerams, ka šodien varēsim pabeigt. Tādēļ, kā padome bija drusku neelastīga, bet tagad ir kopīgs teksts, kurš eh, atspoguļo trialoga rezultātu. Sākam balsot par statistiku attiecībā uz ārējo tirzniecību. Beidzam balsot. Un jums ir arī balsošanas kartīte, līdz ar to mums ir pilnīgs rezultāts 30 pār, un 3 ir atturējušies. Sirsnieks paldies par to. Tālāk, 18. punkts. paplašināšanu noliekumam ar Ķīnu un Horvātiju. Sākam balsot. un beidzam balsot. Ar lielu vairākumu arī ir pieņemts. Sirsnīgi sveicam Vinkleru kungu. Tālāk mēs varam pāriet pie 19. punktu. Tas ir gads papildināšana ar Horvātiju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī 31 ir par, Tālāk varam pārēt pie 20. punkta. Tur runa ir par, jā, sirsnieks, ap citu, apsveicu arī jūs par darbu, Zābas kungu. Tālāk 20. punkts. Turmākās attiecības eh, AKK un ES pēc 2020. gada, pēc tam, kad beigsies Kotonu noliekums. Un līdz ar to pirmais grozījums, kurš par? pret. Mums jāpārbauda tas ir. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums kā papildinājums pirmajam grozījumam par pret atturas noraidīts. Grozījums 13 par pret atturas pieņēmts. Grozījums 14 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, pārbaudām grozījumu 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Grozījums 15. Par. Pret. Atturas. Tomēr pārbaudīsim 15. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. 22. grozījums, pirmā daļa par pret pret atturas norēdīts grozījums 26, otrā daļa par pret atturas norēdīts grozījums 30 par pret atturas norēdīts grozījums 31 ar pret mutisku grozījumu par pret atturas pārbaudām 31. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Kompromis 3 par pret atturas pieņemts. Grozījums 40 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 41 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 42 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 43 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 44 par pret atturas norādīts. Grozījums 46 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums kompromiss 4a par pret atturas pieņemts pieņemts kompromiss 5 par pret atturas pieņemts grozījums 57 par pret atturas noraidīts grozījums 59 otrā daļa par pret atturas noraidīts grozījums 64 par pret atturas noraidīts grozījums 65 par pret atturas noraidīts grozījums 66 par pret atturas. Nu, tas ir jāpārbauda. Grozījums 66 sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Grozījums 67 par pret atturas. Noraidīts grozījums 68 par pret atturas. Noraidīts. Un tālāk galīgais balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Arī ar lielu vairākumu ir pieņemts atzinums sirsnieks veicam Pedro. Dann kommen wir zu Punkt 21. Tad tagad pievērsīsimies 21. punktam. Stratēģija pēc kodola vienošanās ar Irānu. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Um, pirmais grozījums papildinājums par pret atturas norādīts, bet pārbaudīsim. Pirmais grozījums. Sākam balsot. <clears throat> Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim 17. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 19. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums. Ar iespējām papildinājumu par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 32. grozījums par pret atturas pieņemts. 39. grozījums atkrīt. Un tad tagad 45. Eh, grozījums par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim, lai būtu drošāk. Tātad 45. grozījums par elektroniskais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 46. groziņš par, pret, atturas, norēdīts. 50. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums par, pret. Es atvainojos. 52. grozījums par, pret pret atturas pieņemts. 53. grozījums par pret atturas pieņemts. 55. grozījums 54. grozījums par pret atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturas norēdīts. 56. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 57. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Un tagad uh, gala balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Un ar lielu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicam. Tagad pēdējais balsojums parlamentārā pāraudzībā un monitoringa struktūras Eiropas Savienības SADC EPA. Tātad te ir runa par mutisku jautājumu komisijai. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šeit ar lielu vairākumu pieņemts. Līdz ar to balsošana ir beigusies. Esam paveikuši darbu pusstundas laikā. Before we leave.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Godāmie kolēģi. Es īsti nesaprotu, bet šķiet, ka daži kolēģi vēlas atstāt zāli. Do it, uh, please. Lūdzu, dariet to klusām. Nākamais punkts ir jautājums par monitoringa grupas aktivitātēm. Domāju, ka šī uzraudzības grupa ir patiešām ļoti noderīga. Līdz ar to mēs varam patiešām cieši sekot līdzi sarunām. Pēdējā mēneša laikā mums bija tāda ļoti aktīva situācija. 17 uzraudzības grupu sanāksmes. Tas parāda, ka mēs patiešām aktīvi darbojamies. dažas norādes tātad attiecībā uz uzraudzības grupām par ASV un TTIP mums bija četras sanāksmes. Aprīlī tikāmies ar galvenā saruna vedēja vietnieku, tad bija 13. kārta, 3. maijā. Ignācio Tāpat 29. jūnijā mēs skatījām pētījumu uzmetumu par brīvās arzniecības nolūkiem, standārtiem un noteikumiem, tātad ar ASV. Tas bija patiešām interesanti. Un mums bija arī sagatavošanās 14. kārtai. Tas notika 13. jūnijā, arī uzraudzības grupas sanāksme. Nekavējoties pēc vasaras atvinājuma atkal būs uzraudzības grupas sanāksme par 14. kārtas rezultātiem. Tātad mēs rūpīgi sekojam līdz sarunām, un mēs varēsim arī apspriesties par 14. kārtas rezultātiem pēc vasaras. Centrāla Amerika un Kūpa. Lūdzu, Raimond. Paldies, priekšsēdētāji. Mums bija tikšanās ar Kubas vēstnieku tikāmies ar Tirzniecības ģenerāldirektorāta pārstāvjiem. Diemžēl Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvji nebija klāt. Viņi arī nepa nepavēstīja, kāpēc viņi nevarēja ierasties. Tas patiešām būtu interesanti, jo mēs eh, diskutējām par politisko dialogu un par sadarbības nolīgumu. Eh, vēstnieks vispirms aicināja um, pielikt punktu 96. gada kopējai pozīcijai. Uh, Viņi norādīja, ka dialogs par tirdzniecības jautājumiem, Kubas integrācija pasaules ekonomikā ir uh, galvenais mērķis, taču brīvās tirdzniecības nolīgums netiek paredzēts tagad vai nākotnē. Šī ziņa bija ļoti skaidra. Tirzniecības ģenerāldirektorāts atsācās uz um, šī dialoga un sadarbības nolīguma tālāko virzību. Ir skaidrs, ka Kuba vairs nevar vairs gūt labumu no GSP, tāpat arī tirdzniecības deficīts no pus, Kubas puses, tāpat arī jāskatās attiecībā uz notikumu attīstību šajā jomā, tātad te ir runa arī par sadarbību ar ASV. 57% no pārtikas ražošanas balstās tikai uz 20% no parāda. Tātad patiešām ļoti interesants piemērs, ko var panākt ar Eh, pašiniciatīvu arī ekonomikas jomā. Attiecībā uz PTSA mums ir 18 divpusēji investīciju nolīkumi starp Kubu un dalību valstīm. Pēdējā sarunu kārtā 2016. Eh, gada martā šī jaunā vienošanās tika pabeigta. Līdz šim tā vēl nav publiska, un iespējams tā tiks pabeigta 16. gada beigās, 17. gada sākumā, kad, kā mēs visi zinām, ir paredzēta šī normālā parastā procedūra - ratifikācijas process. Tāpat arī būs sarunas par iespējamu pagaidu piemērošanu pirms eh, līgums būs ratificēts visās dalībvalstīs. Protams, ka Kuba noteikti rīkosies daudz ātrāk, bet eh, šķiet, ka tas ir tāds vispārējais izaicinājums ne tikai runājot par CETA vai TTIP. Es atceros, ka mums bija tikšanās arī ar vēstniekiem no Centrālamerikas valstīm, un uh, Viņi mūs aicināja rīkoties padomas līmenī, panākt, lai dalība valstis ratifikācijas procesus veids mazliet ātrāk. Patiešām žēl, ka mums ir vajadzīgi vairāk nekā divi gadi, lai ratificētu šādus nolīgumus, kaut arī pastāv tāda kā vienprātība par eh, saturu. To nekādā veidā nevar attaisnot. Šī vienošanās ietver trīs daļas politiskais dialogs, sadarbība un tirzniecības sadarbība. Protams, te nav runa par brīvās tirzniecības nolīkumu. Ir uh, daudz atsāču uz PTO. Galvenās sadarbības nolīgums ir tehniskās barjeras, fitosantārie pasākumi, muita un tā tālāk. Tāpat arī īpašs pants par investīcijām, lai veicinātu uh, paredzamu vidi investīcijām. Tā arī ir daļa no nolīkuma. Un, protams, arī pārskatīšanas klauzula. Uh, Tas bija tāds ļoti interesants sākuma punkts. Protams, vēl priekšā ir daudz darba. Paldies! Paldies! Good. Um, SADC um, uh, monitoring group. SADC monitoringa grupa notika 26. aprīlī. Tad apspriedām SADC IPA. Nu, tikko pieņēmām šo nolīgumu, devām savu piekrišanu. Japāna. Tas notika 3. maijā. Kā jau tikko pieminēja Slovākijas ministrs, sarunas risinās mm, lēnu, tāpēc, ka bija augšpalātas vēlēšanas. Tās bija pagājušajā nedēļā, un cerams, ka tagad mēs varēsim darbu pātrināt. Preču nolīgums, monitoringa grupa tikās 27. jūnijā pēc 14. sarunu kārtas. Bija iesaistītās puses, arī rūpniecības pārstāvji, piemēram, velospēdu industrija. Kā jau pieminēju, vakar arī šis nolīgums ir ievirzies labā gultnē. 24. maijā arī bija uzraudzības grupā. Bija daudz sološi dzirdēt pirmās kārtas rezultātus par Eiropas Savienības un Tunisijas sarunām. Esmu pārliecināts, ka tas ir ļoti nozīmīgs fails, un mēs varēsim atbalstīt eh, tālāko virzību Tunisijā. TISA. Ir bijušas divas monitoringa grupas 31. maijā un 30. jūnijā. Tas notika pēc 17. un 18. sarunu kārtas. Mūsu pēdējā sanāksmē mums bija diskusijas ar mūsu referenti Redingas kundzi. Mēs spriedām par TISA sarunu pašreizēju situāciju. Dienvidāzija. Mums bija monitoringa grupā 30. maijā. Īpašs uzsvars tika likts uz darba tiesībām, uz uh, starptautisko darba organizāciju, uz iesaistītajām pusēm no uzņēmuma puses. Tāpat mēs arī domājām par ilgspējīgas kompaktā ratificēšanu attiecībā uz Bangladešu. Mēs gaidām šo iniciatīvu jau ilgāku laiku. Komisija turpina to visu gatavot. Cerams, ka rezultāts būs labs. Un GSP plus piemērošana Šrilankai. Moldova. Monitoringa grupa notika 31. maijā. tirzniecības eh, palīdzība. Diskutējām arī par Merkusuru 29. jūnijā. Apspriedām tirgus piekļuvi Merkusuru. Domāju, ka arī tas bija veiksmīgs mēģinājums. Tāpat arī IPA monitoringa grupa par Austrumāfriku un par Rietumāfriku. Tā notika 12. jūlijā. Helmut, vai jums ir kas piebilstams? Vakar priekšādētāji ļoti uh, plašajā viedokļu apmaiņā par Āfriku mēs uh, apspriedāmies arī par problēmām attiecībā uz uh, IPA, kas attiecas uz Rietumā Āfriku. Un te mums jo īpaši vajadzētu spriest par cilvēktiesībām. Mums vajadzētu domāt, kā nodrošināt, lai ekonomiskās sadarbības nolīkumi palīdzētu um, Āfrikas valstu sabiedrībai. Tieši tāpēc, ja runa par Austrumāfrikas ekonomiskās partnerības nolīkumiem, tad uh, vajadzētu aicināt viesus ne tikai no komisijas, bet arī no NVO. Mums uh, Līdz ar to parādās dažādi viedokļi par šādu nolīgumu slēgšanu. Tikāmies ar pārstāvjiem no Kenijas, Ugandas. Domāju, ka uzraudzības grupu viedokļu apmaiņas ir ļoti būtiskas. Tās ļauj mums labāk noslēgt šādus uh, nolīgumus. Un, ja runa par ratificēšanas procesiem vai par gatavību parakstīt šādus nolīgumus no Āfrikas puses, tad tam arī vajag sekot līdzi. Mēs redzam, ka Tanzānija pašlaik nav gatava uh, sniegt savu ieguldījumu šī nolīguma slēgšanā, līdz ar to šis process vēl nav beidzies. Tātad te ir runa par konkrētām prasībām no Austrumāfrikas uh, sabiedrības puses. Un uh, Tāpat arī mums vajadzētu vairāk strādāt pie šāda līguma sagatavošanas. Paldies! Tāpat arī 12. jūlijā bija monitoringa grupa par Āziju, jo īpaši par Filipīnām un Indonēziju. Kā jūs zinat, mēs sākām sarunas ar Filipīnām. Šajā monitoringa grupā norisinājās pirmā sarunu kārta. Šķiet, ka arī šeit rezultāti ir visnotaļ daudz sološi attiecībās Filipīnām. Kā jūs zinat, komisija uzsākus arī tirzniecības sarunas Eiropas, starp Eiropas Savienību un Indonēziju. Tātad notiek ļoti daudz sarunu, un cerams, ka komisija ir pietiekami labi sagatavojusies, un tā ir vajadzīgā kapacitāte, lai šīs sarunas novestu līdz galam. Uh, Pēdējais. Viens no svarīgākajiem jautājumiem - Ķīnas jautājums, kas visiem ir prātā. Tik tikko bija Eiropas Savienības un Ķīnas sarunas, tiešām pēdējās dienās, un tirgus ekonomikas status šķiet ir mums ir ļoti būtisks. Vinklera kungam tāpēc došu vārdu. Paldies, priekšādātāji! Šundēļ bija monitoringa grupa, bet mēs nelikām uzsveru uz tirgus ekonomikas statusu, tāpēc, ka uzraudzības grupai tas nav galvenais tiešais jautājums. Mēs spriedām par investīcijām ar Ķīnu. Tas ir uh, jautājums, kam mēs pievēršamies visvairāk. Ir bijušas jau 11 sarunu kārtas par investīciju nolūgumu, tātad visaptverošā vienošanās par investīcijām, tāds ir šis līguma nosaukums. Tāpat Ir sagatavots arī konsultētais teksts, mūs informēja par tā saturu, saņēmām informāciju no galvenās sarunu vedēja Lub, no Ruperta Šlegelmilha. Notiks eh, piedāvājuma apmaiņa, un šī pieeja ir tāda jaukta. No nacionālās puses būs tāda kā negatīvā saraksta pieeja, un ja būs runa par tirgus piekļuvi, tad pieeja būs pozitīva. Šie piedāvājumi tiks apmainīti, un visi cer, ka tas varētu būt iespējams septembrī. Vakar vai šodien tiks pieņemts lēmums Eiropas Savienības Ķīnas samita ietveros. Pašlaik nezinām, kāds šis mm, lēmums būs, bet nolūks ir tāds, ka vajadzētu organizēt 12. sarunu kārtu. Komisija gatavo ilgtspējīguma ietekmes izvērtējumu. Tas būs ļoti interesanti mūsu komitejai visam parlamentam. Tāpat arī būs um, pagaidu ziņojums par šo izvērtējumu. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mums bija jaunā Eiropas Savienības Ķīnas stratēģija. To izdeva Eiropas ārējās darbības dienas kopā ar komisiju. Protams, ļoti būtisks elements ir šie signāli, kurus mēs saņemam no mūsu uzņēmumiem un uzņēmējdarbības vides. Ir jāsaka, ka uzņēmējdarbības vides attīstība ir uztraucoša. Eiropas uzņēmums nedod tos labākos signālus. Diemžēl arī Eiropas uh, Tirzniecības palāta mūs informē par jaunu taktiku, kā aizkavēt eh, uzņēmumu darbību Ķīnā. Tiek uzlikt arvien jauni ierobežojumi, jauni nosacījumi, un tā nav laba zīme. Mums bija ne tikai Eiropas Savienības galvenais sarunu vedējs uzraudzības grupā, bet arī um, Ķīnas tirzniecības misijas vadītājs Čaja, kungs, Čaja, Čaja kundze. Um, mēs ar viņu apspriedāmies. Viņa atkārtoja tādas vispārējās nostādnes Daži konkrēti jautājumi, kas tika uzdoti, nesaņēma precīzu atbildi. Viņa teica, ka viņa nav daļa no sarunu vedēja komandas Ķīnas pusē. Atkārtojās tā pati pozīcija, tātad daži no Eiropas Savienības priekšlikumiem uh, Ķīnas partneru uh, pēc Ķīnas partneru teiktā būtu jāiekļauj uh, citos dokumentos, proti brīvās arzniecības nolīkumā. Mēs, eh, protams, ņem vērā, ka pašlaik Ķīna ir G20 prezidējošā valsts, tāpat arī mēs spriedām par tādiem filozofiskiem pieņēmumiem par Ķīnu. Proti šie reģionālie nolīkumi un TTIP varētu runāt uh, pretī mūsu PTO politikai. Protams, tas ir tāds filozofisks jautājums, bet ar Ķīnas partneriem vienmēr notiek šāda filozofisku domu apmaiņa. Nākamā sarunu kārta ir paredzēta septembrī, tad arī varēšu ziņot komitejai. Paldies! Edmos kungs. Man ir divi pilnīgi atšķirīgi jautājumi. Priekšādātāji, jūs pieminējāt Šrilanku. Varbūt jūs varētu mazliet detalizētāk par to pastāstīt. Pat īsti nekas stāstāms nav. Par Ķīnu pastāv bažas. Mani vēlētāju vidū, ka tirgus ekonomikas status piešķiršana Ķīnai vienkārši notiks pavisam drīz. Un tam būs uh, milzīga ietekme ilgtermiņā tāpat arī īstermiņā. Varbūt Vinklerkungs jūs varētu to komentēt. Uzskatu, ka daudziem kolēģiem ir tādas pašas bažas. Jā, un, un Šrilanka, of course. Uh... Jā, par Šrilanku, protams. Tur um, mēs runājam par GSP plus. Un tam jānotiek daudz jātākta palīdzība. Un tagad mums jādomā. Uh, vai 27 kritēriji tiek izpildīti vai nē. Un tā ir diskusija, kas turpinās. Te nekas vēl nav izlemts, dažādi aspekti uh, tiek izdiskutēti par vidi, par standartiem un par Ķīnu. Jā, man jums jāsaka, ka man vēlētāji arī satraucas par Ķīnas tirgus ekonomiku, un kas arī ir ļoti skaidrs, tas, ka parlamentam ir rezolūcija pieņemta pirms kādu laiku, un tajā. Uh, lietas ir skaidras. Mēs vēlamies, un rezolūcijā tā tas arī skan, vēlamies, ka Eiropas parlamentam ir funkcionējoši tiesniecības aizsardzības instrumenti pēc decembra. Tas ir skaidrs. Un šis parlaments runā arī par tērauda industriju, kas ir ļoti ievainojama, bet arī citas industrijas nozares. Tagad, nu, ko te var paredzēt? Nākamais solis ir komisija. Jā komisijai. Parlaments eh, pauda savu viedokli, sagatavo atzinumu un tagad komisijai jānāk klājā ar iniciatīvu. Un eh, tagad ņemot vērā, kas notiek eh, Ķīnā, Pekinā, ko teica Junkers un Malmstrēms kundze, tad droši vien, ka jūlijā komisijas priekšlikums vēl nav, nebūs gatavs. Viņiem iespējams būs. Uh, tāda zondējoša diskusija, notiks dažādas pārdomas, apsvērumi, bet priekšlikums vēl nebūs gatavs. Un, nu, tas mums arī tad jānodot tālāk vēlētājiem. Helmut, paldies! Es nevēlos sākt diskusiju par šo tēmu, jo mums ir parlamenta rezolūcija, un es esmu balsojis par to, es to vēlos uzsvert. Bet, eh, ja jūs runājat par vēlētājiem, Lielbritānijas valdība bija tā, kas eh, nevēlējās modernizēt tirsniecības aizsardzības instrumentus. Lūk, kur atbildība tā ir. 28 dalību valstu valdību atbildības laukā ir skatīt šo aspektu. Un tas jāsaka, un tas tam jābūt redzamam. Un ja vēlamies izskaidrot vēlētājiem situāciju, tad jāsaka arī, kurš ir atbildīgs un kurš eh, pieņem lēmumu. Un tad pilsoņi ir labāk sapratis, ko nozīmē Eiropas Savienība, ko darām mēs un ko dara valdības. Un tad lūdzu tā arī pasakiet jūsu vēlētājiem. Uh, konkrēti, precīzi un lūdziet viņus vērsties eh, pie valdības. Dārtmota kungs vēlas atbildēt. Man šķiet, ka jāatbild, jo jautājums bija tieši un pareizs. Nu, vispirms Lielbritānijas uh, valdība līdz šim brīdim neizrāda lielu interesi par to, ko es saku, jo es neesmu gluži valdībā, es esmu citā partijā. Bet uh, mazgāt rokas nevienība arī nav uh, labs risinājums. Tiešām nav laba atbilde. Es zinu, ka valdībai nav taisnība runājot par uh, attiecībām ar Ķīnu. Mm, īstenībā Džordža Osborna, biežā finanšu ministra, uh, jājam zirdziņš bija šī, uh, šis attiecības ar Ķīnu, un viņu nesen atlaida un ļoti pareizi izdarīja, starp citu. Uh, Es tiešām ceru, ka jauns finanšu ministrs un uh, tirsniecības ministrs uh, doktors Lijams Foks darīs tā, kā dara pārējās pasaules valstis. Atzīst, ka Ķīna īsteno dempingu politiku īpaši tērauda sektorā. Un, ja Ķīnai būs tirkus ekonomikas status, būs daudz, daudz, daudz grūtāk ieviest uh, attiecīgus tirsniecības aizsardzības instrumentus. Tad godēto kolēģi un uh, eh, godētie koordinatori. Te jums ir taisnība. Un es tiešām darīšu visu, ko varu, lai nodotu jūsu relevantos argumentus valdībai, bet nu, tagad personāls ir mainījies, es ceru, ka mainīsies arī politika. Nu, lūk, te veidos pilnīgi jauna koalīcija, negaidīti. Es domāju, ka pēc vasaras brīvdienām mēs atgriezīsimies pie šīs diskusijas. 20. jūlijā komisijai notiks diskusija par priekšlikumu. Un pēc vasaras brīvdienām septembrī man šķiet sākumā pat iespējams komisija nāks klāt priekšlikumu Helmut. Paldies priekšsēdētājs, nevēlas pagarināt diskusiju tikai, lai atbildētu kolēģim. Jābūt ļoti precīziem. Un, ja mums ir, ja jums ir uh, vairums tārdu rūp, rūpnīču uh, in, Indijas rokās, tad uh, mums jāsaprot, ko dara šīs rūpnīcas, lai modernizētu tehnoloģiskā skatu punkta tērauda ražošanu. Tā kā principā tas nav jautājums tikai par dempingu. Jautājums ir, kā attīstīt mūsu kapacitātes tehnoloģiski. Uh, attīstīties. Ķīna to dara, un Ķīna arī samazina tārauda ražošanu. Nu, protams, tas ir sarežģītāk par to, ko es te saku. Mm, Ķīna īsteno dempinga politiku, minimālā alga uh, tērauda sektorā Ķīnā ir augstāka nekā alga Rumānijā un Bulgārijā. Tas arī jāsaprot. Līdz ar to vēlētājiem tas ļoti precīzi jāsaprot. Tas nozīmē sadarbību trešām valstīm, kas ir pilsoņu interesēs. Labi, bet mums šobrīd nenotiek diskusija par šo tēmu. Mums uh, šī diskusija notiks pēc vasaras. Balstoties uz komisijas juridiskā priekšlikuma, un jums ir taisnība. Mm, kā vienmēr, tas nav vienmēr jautājums par baltu un melnu vai zaļu un sarkanu. Uh, jautājums vienmēr ir sarežģītāks. 24. punkts tika atlikts par 25. Man nav ko teikt. Slavenais AOB ir citi jautājumi. 26. Uh, kad tiksimies nākamreiz? Nākamreiz tiksimies 31. augustā un 1. septembrī. Un līdz ar to man jāsaka, jāpasaka tagad noslēdzošie vārdi. Es eh, novēlu jums eh, relaksējošu vasaras pauzīti, eh, brīvdienas, lai atkal uzpildītos ar enerģiju. Lielas paldies jums par šo diskusiju un tiksimies septembrī.